Dámy a pánové, pokračujeme v dalším jednání. Dāmas un kungi, turpināsim mūsu diskusijas. Un nākamais jautājums ir Tokeškunga ziņojums Eiropas augstākās izglītības sistēma modernizācija. Un tagad lūdzu mūsu referents. Jums ir četras minūtes, lūdzu. Pantēkeš. I apologize for being late Es atvainojos, ka ir tik vēla stunda un ka es esmu nedaudz, nedaudz eh, vēlāk, bet bija paredzēts, ka es arī runāšu mazliet vēlāk. Es runāšu ungāru valodā. Priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, tas ir lielāks gods par to, ka man ir iespēja runāt par augstākās izglītības modernizāciju Nu, esmu referents šajā jautājumā. Nelos kultūras komitejai pateikties katram kultūras komitejas loceklim. Nelos teikt arī pār, eh, piete, pateikties arī ēnu referentiem un pārējiem, arī mm, sieviešu lietu komitejai un arī visiem pārējiem kolēģiem, piemēram, tiem, kas strādā e, Regi komitejā, kā arī Eiropas. Uh, augstākās izglītības savienība un arī vairākiem atsevišķiem studentiem, kas mani konstruktīvi ir atbalstījuši. Paldies jums visiem par ciešu sadarbību, paldies par jūsu līdzdalību, tieši pateicoties tā, es varēju uzrakstīt šo labo ziņojumu. Augstākās izglītības sistēma modernizācija prasa daudz pūļu, un es ļoti labi to saprotu. Es pats nāku no, no austrumu bloka, no valsts, kurā kādreiz valdīja totalitāra diktatūra un nebija iespējas izveidot demokrātisku augstākās izglītības sistēmu. Universitāšu autonomija netika ievērota un visa augstāka izglītība tika pakārtota politiskajam ideoloģiskajam sistēmām. Un es uzskatu, ka var skaidri pateikt un attiecīgi pateikt, ka Austrum bloka valstis, kādreizējas komunistiskās valstis, kas pirms vairākiem gadiem kļuva par Eiropas Savienības dalību valstīm, ka šīm valstīm modernizācija ir divreiz svarīgākā, jo no vienas puses tā ir iespēja turpināt demokratizācijas procesu, kas bija sācies 80. un 90. gados, un tā ir iespēja arī, protams, panākt to, kas bija zaudēts totalitārajā režīmā, jo mēs vēlamies tuvoties Rietuma Eiropas valstīm, tieši runāt par augstāko izglītību. Šeit bija 180 grozījumu priekšlikumu, un tie skaidri norāda uz to, ka krīze veicināja to, ka Eiropas augstākas izglītības sistēma ir obligāti jāmodernizē. Manā ziņojumā ir skaidri runāts tieši par šo modernizāciju un runāts arī par konkrētiem izaicinājumiem, kas obligāti, ar kuriem mums obligāti jāsaskarās. Šeit ir jautājumi, kas ir saistīts, protams, ar budžeta ierobežojumu, arī ar to, ka ar vien lielāks bezdarba koeficients šobrīd, arī iekļauti, iekļautas domas par demografijas krīzi, un tas ļaus secināt, ka Eiropas augstākas izglītības sistēma modernizācija ir kopīgs projekts, arī kopīga rūpe. Un vienīgais veids, kā mēs to varam panākt, strādāt reģionālajā līmenī. Augstāka izglītība ir svarīga loma, veicinot iekļaujošās sabiedrības izveidi. Ziņojumā ir arī pateikts, ka ir ļoti svarīgi, lai augstākās izglītības iestādes sadarbotos ar vietējiem partneriem, ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, ar eh, citiem interešu aizstāvjiem, arī ar tādiem grupējumiem, kas ir, eh, eh, kas, kas ir neizdevīgos, nelabvēlīgos apstākļos. Ir ļoti svarīgi, lai šeit notiktu tāda savstarpēja integrācija. Parlaments un Eiropas Savienība ir pret diskrimināciju. Mēs esam par to, lai tiktu ievērotas pamatvērtības, arī tādas vērtības, kas ir saistītas ar kultūru, ar valodu, jo šāda vērtība ievērošana ļauj nacionālām minoritātēm, valodu minoritātēm plašākā mērā iesaistīties augstākas izglītības sistēmā. Un tāpēc arī Nobeigumā teikšu, ka ir ārkārtīgi svarīgi ievērot jauniešu tiesības. Ir zināms, ka daudzās postkomunistiskais valstīs tieši jauniešu vidū bezdarbs ir kritisks. Mēs ceram, ka Eiropas politiķi varēs izmantot arī Berlingera ziņojumu, kas ir tapis martā, kā arī citus ziņojumus. Sasaistīšu to arī 2020. gada stratēģiju, un tādā veidā mūsu jauniešiem būs darbs un ienākumi. Paldies! Lūdzu, es jums ļāvu ilgāk runāt, viena minūte ilgāk, bet tagad lūdzu mums ir brīvais mikrofons. Un vēlos jūs informēt, ka vairāk deputāti ir pieteikušies, esam 12. Tāpēc arī lūdzu runājiet lakoniski, jo cik jauki, ka daudz cilvēki ir atnākuši, līdz ar to katram ļaušu izteikties, bet lūdzu ievērojiet laiku. Tad, kad runāsiet, tad, tad esiet lakoniski, īsti nepārkāpiet atvēlēto laika limitu. Un pirmais ir Zverakungs kolegice in kolegi <clears throat> hvala poročevalcu laslu tkešu za odlično pripravljeno poročilo. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos teikt, ka Tokeš kunga ziņojums ir lielisks ziņojums. Ir tiešām lieliski redzēt, kā šis ziņojums ir tapis. Manuprāt, tas ir lielisks veids, kā var uh, modernizēt Eiropas augstākas izglītības sistēmu. Eiropā universitātes jau gadsimtiem ir uh, mm, um, um, attīstības avots. Ja mēs tagad runājam par trešo universitāšu, uh, universitāšu paudze, un kā Tokeš kungs saka, mums ir nepieciešams izveidot ciešāku sadarbību. Ir ļoti svarīgi, lai būtu labs dialogs un arī, lai, um, lai uzņēmēji varētu uh, sadarboties. Ir ļoti svarīgi uzlabot programmas un panākt harmonizāciju. Nelos arī teikt, ka ir e, jaunais instruments, ar, e, ar instruments, kas nodrošina ievērot, e, kas nodrošina universitāšu rankingu, un tagad lūdzu nākamais runātājs Češkovs kundze. Děkuji, pane předsedo. Eh, v souvislosti s touto správou. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos šeit teikt, ka Erasmus programma ir ļoti labi darbojies, vēlos to atbalstīt. Un tā skaidri arī parāda, kādā veidā var modernizēt Eiropas augstākas izglītības sistēmu. Šobrīd konkurence arvien aug, un mēs Eiropā varam izmantot eh, mūsu potenciālu, piemēram, tehnoloģijās, eh, inženieru profesijās un citos jautājumos akadēmiskajā jomā šeit mums daudz darāmā. Mūsu gadsimtā neeksistē neviens iemesls, kāpēc joprojām eksistē horizontāla segregācija. Ir ļoti svarīgi, lai akadēmiskajos līmeņos mēs skaidri saprastu un, un mainītu attiecīgās lomas, esmu pārliecināta, ka mums ir svarīgi šo struktūru pārveidot, un to mēs varēsim darīt ar kvotām. Biju referente jauniešu, o, sieviešu lietu komitejā, un es esmu pret kvotām. Un liels paldies, un tagad lūdzu Bazēsku kundzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Eiropai ir nepieciešams konkurētspējīgas universitātes, kas piedāvā to, ko pieprasa darba tirgus. Es atbalstu domu, ka izglītības piedāvājums ir saistīts ar darba iespējām atbilstoši 27. pantam. Studentu skaits Rumānijā ir palielinājies četras reizes pēdējo 20 gadu laikā, bet lielākā daļa no studentiem sastopas ar grūtībām atrast piemērotu darba vietu. Tāpēc mums ir nepieciešamas programmas, kas veicina pirmo nodarbinātību un nodrošina arī turpmāku izglītību. Mums ir jāiesaista studenti augstākās izglītības modernizācijā. Es gribētu teikt, ka studentu asociācijas nav īsti apmierinātas ar es, ar Erasmus projektu. Galvenokārt tāpēc, ka ir trūkumi attiecībā uz interaktīvo apmācību, jauniešu iesaistīšanu un tā tālāk. Paldies! Nikolāšek kungs, lūdzu, nākošais. Uskutočenie modernizácie Európskej Paldies, priekšsēdētāji. Na meniace sa potreby Európskej šī augstākas izglītības sistēma modernizācija ir ārkārtīgi svarīga, un tā ir jāpielāgojas Eiropas Savienības ekonomikai. Šis ir vizionārs risinājums, jo tā ir iespēja mums konkurēt pasaules līmenī. Bet, protams, arī šeit ir milzīgs potenciāls tā, lai Eiropas Savienība nākotnē kļūtu par vienu no dinamiskākajām ekonomikām pasaulē. Mums ir praktiski jāizmanto universitāšu sasniegumi. Mums, piemēram, trūkst ārsti, mums trūkst arī dabas zinātnieki, bet mums ir pārāk daudz absolventu, kas ir pabeiguši uh, cita veida studijas, un tāpēc arī mums trūkst inovācija. Lielas paldies, un tagad lūdzu Migāļska kungs. Priekšsēdētāji, es pat pabeigšu divas sekundes ātrāk, nekā man ir atvēlēts. Priekšsēdētāji, cienījami komisāra kungs, šis ziņojums, ziņojumā ir ļoti svarīgas lietas tieši pozitīvi jāuzsver vairākas lietas. Pirmkārt, jautājums, kas ir saistīts ar universitāšu autonomiju, Erasmus atbalsts, nepieciešamība kvalifikācijas atzīt, kā arī ir aicinājums lai nodrošinātu labāku kaimiņattiecību politiku, sadarboties ar kaimiņu valstīm un arī skaidri pateikt, ka universitātes nenozīmē tikai un vienīgi iespēju tiešo, patiešo ieguldīt ekonomikā. Taču šai ziņām ir arī dažas lietas, kas man nepatīk. Nu, piemēram, ir runāts par augstāko uh, izglītības iestāžu reitingu un uh, par to, ka pastāv iespēja pavadīt vienu semestru ārpus uh, uh, savas universitātes un vēlos teikt, ka es nevarēšu viņiem atbalstīt. Lielas paldies, ka jūs tik ātri runājāt. Un tagad lūdzu Žuberkundze. Brigādes, senjor prezident. Uh... Lielas paldies priekšsēdētāji. Portugālē tā saucamais Boloņas process un vispārējais augstākās izglītības modernizācijas process ir radījis briesmīgu efektu. Tas nevis veicināja studentu mobilitāti, bet gan to, ka universitātes ir kļuvušas tādas kā elitāras iestādes. Pašlaik studenti, kas beidz universitātes, atvainojas, atstāja universitātes, jo nevar atļauties eh, mācību izmaksas, gan mācību maksu, gan citas izmaksas. Un tieši tāpēc mēs šeit runājam tikai par mirāžu, nevis patiesu modernizāciju. Paldies! Matuls kungs lūdzu. Ekonomija Eiropiāna poate depăși actuālā krīze. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas ekonomika var iziet no šīs krīzes, ja mēs pievērsim lielāku uzman, pievērsīsim lielāku uzmanību izglītības sistēmai un īpaši augstākai izglītībai, kā teikts Eiropas 2020 stratēģijā. Tādējādi mūsu ekonomika varētu kļūt pasaules līmenī konkurētspējīgāka. Bet šeit nav runa tikai par konkurētspējīgām izglītības iestādēm, bet arī par to, kā studenti iekļausies darba tirgu, jo uh, bezdarba līmenis šajā grupā ir divreiz augstāks kā citās grupās. Augstākās kvalitā, izglītības kvalitāte arī ir ārkārtīgi svarīga, tāpēc mums ir nepieciešams vienots izskatīšanas un pārskatīšanas un izvērtēšanas mehānisms gan privātās, gan valsts mācību iestādēs. Es atbalstu domu, ka ir ārkārtīgi svarīgi savstarpēji atzīt profesionālo kvalifikāciju, jo tas veicinās darba spēka mobilitāti, īpaši saistībā ar demokrātiskiem izaicinājumiem. Apsveicu referentu ar šo dokumentu, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs nākotnes uh, e, paudzēm. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad nevedālaus kundzei vārds. E, určite nikto z nás e, neprotestuje. Paldies! Pirmkārt, vēlos visiem novēlēt jauku vakaru. Runājot par Eiropas augstākas izglītības sistēmas modernizāciju, diez vai šeit kāds protestēs, jo mums ir ļoti svarīgi, lai mums būtu jaunieši, absolventi, kas ir labi sagatavoti, un viens no veidiem, kā mēs to varam panākt, ir labāk atbalstīt sievietes. Tā, lai arī sievietes iegūst universitātes līmeņa izglītību ir ļoti svarīgi, lai universitātēs būtu vairāk sieviešu, un tad sievietēm būs vairāk iespēju turpināt strādāt augstos amatos, piemēram, arī uh, eh, pašā universitātē strādāt uh, labos amatos. Mums ir jāatbalsta universitāšu attīstība, kā arī sadarbības ar vairākām universitātēm. Un vēl viena svarīga doma ir tāda, ka mēs šeit pieminam tā saucamo aizdevumi jauniešiem. Un ir ļoti svarīgi šeit atcerēties, ka daudziem ir uh, sarežģīta situācija. Tagad lūdzu Galika kungs. Kelī kungs. Es, kā izglītības sistēmā iepriekš strādājotais, varētu daudz runāt par šo tēmu un tomēr to nedarīšu. Varbūt, ka šis ir viens no labākajiem priekšlikumiem, kas jau kad ir bijis parlamenta priekšā. Uh, Protams, ka visu trīs institūciju sadarbībai tas ir zināms cietais riekstiņš. Piemēram, tas, ka līdz 20. gadam vajadzētu 40% būt augstāko izglītību saņēmušiem jauniešiem. Un varbūt visbūtiskākais izaicinājums ir tāds, kādā veidā augstāko izglītību savīt kopā ar darba tirgus vajadzībām. Jo šeit eh, jau par izkristalizējās tas, ka mums ir jādara kaut kas arī dzimuma līdztiesības ziņā. Jo ir, protams, izglītības iestādes, kuras uzskata, ka tās ir visdemokrātiskākās pasaulē, un, protams, ir jāuzsver arī Erasmus programmas ideja un arī tas, ka studentiem vajadzētu uh, nodarboties ar sportu. Tātad mēs runājam par skolotājiem, par lektoriem, un es uzskatu, ka ja studenti tiks mācīti, patiesi mācīti, tad arī no tā iegūs ekonomika. Priekšsēdētājs, paldies! Jepan Papa Nikolu. Tagad lūdzu Papa Nikolo kungs. So, eh, Paldies priekšsēdētāji! Arī no manas puses paldies referendam par paveikto darbu, kad es lasu šo ziņojumu un domāju, kopsakarībā ar 2020. gada stratēģiju, tad ir absolūti skaidrs, ka ir jāinvestē augstākā izglītībā un ir ļoti svarīgi, lai arvien vairāk jaunieši iegūtu universitātes līmeņa izglītību. Tagad daudzās valstīs 10% eh, no eh, atvēlētajā budžeta bieži vien atgriežas, tīpaši tādās valstīs eh, dienvidos, kur ir krīzes situācija. Tātad sanāk tā, ka viena lieta ir mērķi un paziņojumi, un cita lieta ir realitāte. Un mēs šeit runājam nevis tikai par eh, problēmu konstatāciju, runājam par ļoti konkrētām problēmām. Ir skaidrs, ka jāinvestē universitātēs. Un man ir jautājums komisijai, vai jūs plānojat nākt klājā ar priekšlikumu, lai izņemtu izglītības sistēmu no budžeta samazinājuma programmas, jo, manuprāt, tas ir absolūti absurdu, jo mēs visu laiku runājam par to, ka mums ir jāinvestē, bet īstenībā mēs vēl samazinām budžetu. Paldies, un tagad lūdzu Fegedikungs. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Agy... Paldies par iespēju izteikties. Un bija ļoti gandarīts, kad es ieraudzīju, ka par šo jautājumu mums raksta Tokes kungs, jo viņš ir Viņš ir evaņģēliskās kopienas biedrs, un šeit šajā ziņojumā to var redzēt, ka tiek izmantoti kristietības pamatprincipi, kā arī, kā arī Eiropas minoritāšu interešu ievērošana. No 77 punktiem tikai vienā ir runāts par uh, Um, mazākumu tautībām, un četros punktos ir runāts par dzimumu līdztiesības integrēto pieeju. Es uzskatu, ka tas nav samērīgi, jo ne jau katrā valstī ir tā kā Bēģijā, kur ir uh, divas oficiālas valodas, citās valstīs ir savādāk, piemēram, Rumānijā. Universitāte Diez vai var iegūt, pal, iegūt izglītību ungāru valodā. Es ļoti novērtēju kolēģi uh, darbu, un tagad lūdzu Paška kungs kvalitné vzdelávanie Paldies, priekšsēdētāj! Jauniešu kvalitatīva izglītība ir mūsu izaicinājums, kas ir nepieciešams, lai mēs dinamiski attīstītu savu uh, sabiedrību. Eiropā augstākas izglītības sistēmām ir ilgtermiņā mm, pieredze, un jautājums jau nav tikai par to, ka universitātes izglītība ir prestīža lieta, bet tas ir arī labs nosacījums, lai iegūtu labu darbu ir jāsaprot, ka šobrīd universitāšu piedāvājums ne visos gadījumos atbilst darba tirgus pieprasījumam, tāpēc arī daudz jaunieši iegūstot augstāko izglītību nevar atrast darbu. Ir ļoti svarīgi, lai augstākas izglītības iestādes pielāgotu savas programmas darba tirgumu, tā lai piedāvājums atbilstu arī pieprasījumam. Augstākas izglītības veicināšana dalību valstīs ir ārkārtīgi svarīga, bet ir ļoti svarīgi veicināt tikai šādu institūciju uh, darbību, uh, kuru absolventi iegūst uh, labas darba vietas, tā lai būtu labāki motivācijas kritēriji. Lielas paldies, un tagad lūdzu Biodra kungs. Dziękuję bardzo, chciałbym pogratulować raportu. Paldies! Vēlos pateikties savam draugam Laslo Tokešam Mēs visu laiku runājam par uh, uh, ikdienas problēmām, par esošajām problēmām, par to, ka mums ir tagad jādzēš ugunsgrēks, jo mums ir krīze, bet šeit īstenībā mēs runājam par tādu ziņojumu, kas vērsts uz nākotnē. Jo skaidrs, ka Eiropas nākotne ir saistītā ar jauninājumiem, ar inovācijām, ar jauniešu labu izglītību, un, protams, tieši universitātēm šobrīd ir laba loma, ir svarīga loma šobrīd Šanhai sarakstā Eiropas universitātēm ir uh, diezgan zemas pozīcijas. Ir ļoti svarīgi uh, nodrošināt korelācijas ar programmām. Un tagad šī korelācija, šī korelācija projektam ir Sadovskas Kirī uh, nosaukums, kas nāk no manas valsts, no Polijas. Ir ļoti svarīgi saskaņot universitātes programmas ar uh, Mm, tirgus, ar darba tirgus prasībām un izmantosim 2020. gada programmu, lai modernizētu universitātes. Lielas paldies! Un tagad nobeigumā lūdzu komisārkungs. Uh, es īpaši komisijas vārdā atbalstu, apsveicu Tokešu kungu ar šo lielisko ziņojumu, ar parlamenta balsi šajā ziņojumā. Šis ir ārkārtīgi aktuāls jautājums, nāk tieši laikā, Jo no vienas puses neviens jau nenoliedz, ka uz zināšanām balstīta ekonomika ir Eiropas nākotne, bet savukārt no otras puses ir taupības pasākumi un izglītība ir tā joma, kur ir lielākie samazinājumi. Un atbildot papa Nikolo kungam, man ir jāsaka, ka mēs atkārtot esam norādījuši, ka pat šādos apstākļos apmācībai, izglītībai, ir jābūt tādai jomai, kura tika aizsargāta, aizstāvēta budžeta samazināšanas apstākļos, jo šeit mēs runājam par nākotni. Tagad mums ir paradoks, jā, no vienas puses mums ir relatīvi augsti kvalificēts darba spēks mūsu kontinentā, bet no otras puses mums ir struktūrāla bezdarba problēmas, it īpaši uh, runājot par tā saukto zudušo paudzi. Tieši tāpēc saikne starp izglītību un darba tirgu ir sarežģīta, un mums ir nepieciešamas reformas ne tikai virzībā uz globālo konkurētspēju, jo tas, protams, ir nepieciešams, jo pieprasījums pēc augstākas kvalifikācijas kļūs aizvien lielāks. Bet no otras puses mums ir jāiesaist arī uzņēmumi un citi partneri, partneri lai nodrošinātu, ka beidzējiem ir noderīgas prasmes, profesionāls prasmes, kas nodara darba tirgū, tā lai mēs neražojam bezdarbniekus. Es atzīstu to, ka Takeškunga ziņojumā tiek runāts par komisijas piedāvāto darba kārtību pagājušā gada septembrī, un tas tiek atbalstīts, tiek runāts par inovācijām un zināšanām. Un šeit ir tāds multi, multidimensionāla pieeja universitāšu rangiem. Mēs saprotam, ka šeit ir runa par partnerību tā, lai aizstāvētu finanšu resursus nākotnes paudzu problēmām, piemēram, šeit ir runa par Mariju eh, Kirī programmu, Erasmus visiem un tā tālāk. Bet es gribētu teikt, ka šeit varētu būt runa par studentu kredītu garantiju kā daļu no Erasmus programmas. Un mēs varētu piedāvāt varbūt papildus finansējuma uh, programmu, atbalsta programmu papildus šiem te grantiem. Mēs gribētu atbalstīt ne tikai izglītību, bet arī izglītības partnerības nākotnē. Paldies, Takaškungs, par jūsu konstruktīvo ziņojumu. Paldies, komisāra kungs! Paldies par jūsu nobeigumu vārdiem! Un tad ar šo mēs esam pabeiguši izskatīt šo jautājumu. Ir paredzēts rīt pusdienlaikā balsot par šo jautājumu. Un pēdējais jautājums, kas šodien jāizskata, ir tik auskums.